Se siete d'accordo possiamo cominciare pur con... Ja nevienam nav iebildumu, manuprāt, varam sākt darbu. Esam jau nedaudz aizkavējušies. No rīta strādājam ļoti intensīvi un tagad varam atkal ķerties pie darba. No rīta tikāmies ar četriem Grieķijas ministriem. Un tas mums ļāva izskatīt un pārrunāt Grieķijas darba programmu turpmākajiem mēnešiem. Un šodien pēcpusdienā skatīsim ļoti svarīga dosjē grozījuma, kā jūs zināt, 24. februārī īpašajā sesijā Strasbūrā mums ir paredzēts balsojums par šo failu. Un to darīsim, lai iekļautos laika grafikā, kā tas ir saplānots pirms vēlēšanām. Un nu sāksim diskusijas par grozījumiem. Esam jau iepriekš pārunājuši šo dosjē. Došu vārdu Pilārde Kastījo, referentei, kas mūs iepazīstinās ar grozījumiem. Un pēc tam daži no kolēģiem um, nav ieradušies, viņiem reizē ieradušies, bet uh, es domāju, ka diskusijas izdosies. Lūdzu, Pilāra, paldies! Labdien visiem! Atvainojos, ka nedaudz kavēju sanāksmes sākumu. Tomēr jāsaka, mani pārējie darba plāni bija tiešām svarīgi. Es ceru, ka mums pietiks laika pārunāt mierīgā veidā šos grozījumus. Patiesībā neizteikšos gari Gribētu tikai vērsties pie kolēģiem un norādīt, ka gan ēnu referentu sanāksmēs, gan arī citās tikšanās reizēs man ir bijis visai daudz iespēju iepazīties ar grozījumiem un arī paust savu nostāju par tiem. Kas attiecas uz vienoto elektronisko sakaru tirgu un šo pakotni kā tādu, gribētu teikt, ka neskatoties uz uh, saspringto laika grafiku un smago darbu kopš brīža, kad komisija iesniedz šo priekšlikumu, man jāatzīst, ka komisija ir tiešām izrādījusi lielu ieinteresētību šajā dosjē, jo īpaši komisāra Nelī Krūz, jo viņa vēlējās pārliecināties, ka piedāvā patiešām visaptverošu pasākumu kopumu, lai sniegtu impulsu vienoto elektro, elektronisko sakaru tirgus um, izveidē un lai pabeigtu darbu arī pie telekomunikāciju tirgus pirms parlamenta sasaukuma beigām, jo tas tiešām kalpo par būtisku elementu un pamatu gan digitālajai ekonomikai, gan arī vienotajam digitālajam tirgum. Lai attīstītu abus šos elementus, mums ir jānodrošina tāds uh, vienotais elektronisko sakaru tirgus, kas pienācīgi funkcionē. Sākumā gribētu vēl arī norādīt, ka Eiropas parlaments nu, ir tādā visai unikālā laika brīdī, vēsturiski svarīgā brīdī, mums ir jāpārliecinās, ka sniedzam savu pienesumu nosacījumu izstrādē tām normām, kas tiek piemērotas šajā nozarē informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Konkrētāk mēs, protams, runājam par telekomunikācijām. Un šis ir tas brīdis, kad pirms sasaukuma beigām mums ir iespēja sniegt savu pienesumu, kas būs būtisks elements tālākajā attīstībā un um, progresā. Un ņemot vērā šo, tātad ņemot vērā šo kopainu, mums vajadzētu skatīt komisijas priekšlikumu. Kā jau es minēju, tad izvirzītais mērķis ir svarīgs. Uh, izvirzītie mērķi patiesībā ir pietiekami plaši, jo tam būs zināms sekas, tas ietekmēs mūsu konkurētspēju, tas uh, sniegs pienesumu darba, jaunu darba vietu radīšanai Eiropas Savienībā. Un, kā jau es minēju, tad uh, mērķis tiešām ambicios, un es ceru, ka mums izdosies to sasniegt. Kas attiec uz priekšlikuma saturu, tad, kā jau reizi vien esmu minējusi, Šis priekšlikums un ar to saistītais darbs nav tā, ka tas būs punkts un tad vienotais tirgus būs izveidots. Mums jādomā par tiešsaises tirgu un dažādiem aspektiem, bet, ja paraugamies konkrēti šajā priekšlikumā, es domāju, ka tas būs solis uz priekšu. Šajā priekšlikumā ir iekļauti daudzi pasākumi, un ja visi šie pasākumi tiks īstenoti, tad tam būs ļoti pozitīvas sekas. Protams, tas ir atkarīgs, vai pieņemsim pareizos lēmumus. Ja mūsu pieņemtie lēmumi nebūs pareizi, tad, nu, visticamāk, šī sistēma tik labi nedarbosies. Bet šeit iekļautie pasākumi ir uzskatā, uzskatāmi par pīlāriem. Mēs vēlamies optimizēt un optimālāk izmantot šo spektru, kas ir būtisks solis un elements digitālās ekonomikas attīstībā. Tas ir svarīgi arī telekomunikāciju jomā. Un tas ir saistīts arī ar citiem priekšlikuma aspektiem, kas noteikti uzlabos telekomunikāciju tīkla izveidi un izmantošanu Eiropas Savienībā. Protams, ka Arī es esmu nākus klējā ar zināmiem priekšlikumiem. Mums ir um, jāizvairās no lieka birokrātiskā sloga, no lieki sarežģīt, sarežģītiem elementiem. Mums ir jāstrādā pie vienotas um, atļaus autorizācijas sistēmas visās dalībvalstīs, un šeit ir jārunā noteikti arī par BEREK. BEREK ir būtiska organizācija, būtiska struktūra, lai mēs varētu atrisināt ar regulātora lomu saistītos jautājumus. Berek nedarbojas pārāk ilgi, tomēr šajā īsajā laikā Berek ir pierādījis, ka spēj risināt šos jautājumus. Tas nozīmē, ka Berek loma ir jāstiprina. Mums ir jānodrošina šīs struktūras atzīšana starp pārējiem Eiropas regulātoriem. Un mums ir jādomā arī par internetu, par tā specifisko dabu specifiskajām iezīmēm. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka visam šim priekšlikumam vajadzētu pieiet, paturot prātā konkrētu vīziju. Internets nekādā veidā netiek izslēgts Internetam ir jārada iespējas, jānodrošina integrācija. Un tādēļ internets ir būtisks elements, izstrādājot un arī veicinot mūsu ekonomikas konkurētspēju, jo tas uh, rada papildus izglītības un apmācības iespējas, tas ir būtisks elements arī valdības sniegto nodrošināto pakalpojumu sniegšanā. Internets ļauj uzņēmumiem izstrādāt un izmantot dažādus biznesa modeļus jaunajiem uzņēmumiem un cilvēki, kam ir vēlme un izpratne un potenciāls, internets ir īstais instruments, ko izmantot. Un ja mēs jebkādā veidā ierobežotu interneta potenciālu, nu, šādi soļi nebūtu dzīvotspējīgi, tas vienkārši nebūtu izdarāms. Jebkāda veida ierobežojumu noteikšana interneta iespējām, nu, te ir jāpatur prātā, kādā veidā internets tiek izmantots patiesībā, to izmanto gan um, patērētāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Internets ir labs veids, kā izmantot savu potenciālu. Internets dod ļoti daudzas iespējas. Būtu ļoti jauki, ja mēs, protams, varētu jau uzreiz vienoties par pilnīgi visiem aspektiem. Kā jau es minēju, tad internets ir atvērts instruments, tas nav slēgts. Un es domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos un panākt progresu. Tālāk viesabonēšana un ar to saistīti, saistītā specifika. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka nu ir pienācis īstais brīdis pielikt punktu lielajām ar viesabonēšanu saistītajām izmaksām gan zvanu, nu, gan SMS, gan datu nosūtīšanai un jāatsakās no šīm izmaksām ne tikai patērētājiem, bet arī operatoriem. Varbūt ir cilvēki, kas neizmanto internetu, jo tas nav paredzēts um, viņu līgumā, un tas tiešā veidā ir saistīts ar lielajām izmaksām, kas ir radušās. Bet, ja vēlaties um, pārsūtīt datus, bet, vai ja būtu iespēja pārsūtīt datus bez milzīgām viesabunēšanas izmaksām, es domāju, ka cilvēki noteikti izmantot pap vairāk šo iespēju. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka šeit ir dažāds nianses, kam ir jāpievērš uzmanība. Uh, Tomēr, kopumā runājot, es domāju, ka pastāv vienprātība un mūsu viedokļi nav nemaz tik ļoti atšķirīgi. Paraugoties uz grozījumu priekšlikumiem, jāsaka, ka grozījumu ir tiešām daudz. Tomēr, manuprāt, es domāju, ka mums izdosies panākt vienprātību vai vismaz nonākt pie kompromisa visās jomās. Es domāju, ka mēs panāksim noteikti kompromisa risinājumu Un atklāti runājot, gribētu teikt, ka mums vajadzētu tiešām gūt plašu komitejas atbalstu. Protams, būs arī kompromisa grozījumi, un tad 24. februārī būs balsojums. Būs balsojums, un es ceru, ka arī aprīļa plenāra sesijā izdosies gūt atbalstu šim priekšlikumam, lai, sākot jau no septembra, mēs varētu doties trilogu ar padomi un būt gatavi un panākt, ka priekšnosacījumi mūsu sarunām ir labi. Es domāju, ka mums izdosies parlamentā nonākt pie spēcīgas pozīcijas, tādēļ gribētu tikai teikt kolēģiem, ka iespējas ir. Un es domāju, ka šī iespēja ir jāizmanto. Ja mēs to neizmantosim, neviens mūs nesapratīs. Mēs nedrīkstam apstāties, mums ir jāatspēj priekšu gan šīs komitejas vārdā, gan parlamenta vārdā mums tiešām ir optimāli jāizmanto komisijas priekšlikumā iekļautās iespējas. Es savā ziņojuma projektā um, jau bija iekļāvusi ļoti daudz elementu, ir vēl papildus elementi, kas parādījušies grozījuma priekšlikumos. Es domāju, ka mums visiem ir jānodrošina atvērts, iekļaujošs internets, nevis pretējais. Tādēļ es esmu pārliecināta, ka mēs noteikti iesim šo ceļu, nodrošinot, ka visiem cilvēkiem ir iespējas izmantot internetu un citu instrumentu sniegtās priekšrocības. Tas ir galu galā tas, ko mēs vēlamies darīt Eiropas Savienības pilsoņu vārdā. Paldies, un labprāt uzklausīšu komentārus. Paldies! Paldies, Pilāra! Paldies par šo visaptverošo ievadu. Jāsaka, ne visi kolēģi ir ieradušies šodien. Dažiem deputātiem ir aizvietotāji. Edita Hercog, lūdzu. Chairman, thanks very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atvainoties, Katrīna nevarēja šodien ierasties, bet viņa man iedeva tekstu rakstiski, ko es nolasīšu. Tur tādi galvenie elementi iekļauti tīri, lai būtu caurskatāms process un kolēģi to zināt. Uzreiz pāriešu pie lietas. Vienotā atļauja. Šim vajadzētu būt tam vienkāršākajam kompromisam, ko panākt. Līdzīgi kā referenti jau to bija piedāvājusi, standardizētā paziņojuma formula ar varbūt dažiem vēl tādiem papildinājumiem atbalstām šajā jautājumā referenti. Tālāk, Berets Nesen izstrādātais Sadokunga ziņojums, kas tika apstiprināts plenārsesijā, jau piedāvā vairākus veidus, kā uzlabot berets darbību. Grozījumi, kas ir iesniegti par TSM, kas aicina radikālāk, radikālākas reformas ieviest, pārējot uz, piemēram, pilntiesīgas aģentūras statusu, tieši šķiet varbūt nav īsti vietā. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka berets uh, darbība kļūs aizvien efektīvāka, un beidzot tas nonāk pie tiem mērķiem un rezultātiem, ko bijām sagaidījuši pirms dažiem gadiem, kad to izveidojām. Tad neuzskatām, ka berets struktūra šobrīd būtu radikāli jāmaina, un es personīgi gribētu norādīt, ka uh, mums ir arī nākamais punkts darba kārtībā, tur runāsim ar berets jauno kandidātu, kas ir no manas valsts, un varu ar lepnumu teikt, ka viņa pieredze ir tiešām plaša, viņš strādājas padomē, sastrādājas arī ar parlamentu. Es domāju, ka um, varam tiešām daudz no viņa gaidīt. Bet galvenā lieta saistībā ar Bērec ir tas, ka nevajag varbūt mainīt uh, pilnīgi visu, pirms ir sasniegt rezultātu. Var jau būt kaut ko tur var piesla, pieslīpēt. Es domāju, ka arī šobrīd esošā struktūra to var panākt. Tālāk harmonizēti tiesība aizsardzības līdzekļi uzņēmumiem. Uh, Kā mēs zinām, tad Eiropā ir visai augsts enerģijas cenas, kas kaitē mūsu konkurētspējai, tādēļ vajadzētu samazināt uzņēmumu starpsaziņas izmaksas un šādā ceļā vai tātad šādā virzienā vajadzētu iet, neradot papildus izmaksas uzņēmumiem. Tā bija devītā rekomendācija arī pagājušā gadā izstrādātajā pētījumā, kā nodrošināt uh, daudzpusēju uh, digitālo sabiedrību Eiropā. Tur tiek um, runāts par tirgus analīzi Eiropas uzņēmējdarbības vidē. Nākamā lieta, ko gribēju minēt, vienlīdzīgi spēles noteikumi. Tas ir 751, 70, 752, 753 šie grozījumi. To mērķis ir mainīt pamat direktīvu, tātad um, definīcijas grozīt vai nu, lai iekļautu IPB pakalpojumus vai arī tos izslēgt. Par šo priekšlikumu mēs varam diskutēt, tomēr mums ir jāpatur prātā, ka šeit ieviestie grozījumi var ietekmēt arī citus um, tiesību aktus, kā piemēram datu uzglabāšanas noteikumus vai e-komercijas direktīvu. Lai arī, protams, ir vērts pārvērtēt elektronisko komunikāciju saziņas līdzekļus un informācijas sabiedrības saziņas līdzekļus. Varbūt tomēr šeit vajadzētu uh, rūpīgi pārdomāt arī pamatdefinīcijas. Tālāk par spektru. Šajā jautājumā mums vajadzētu strādāt atbilstoši RSPB un pamatdirektīvai. Tur ir tātad uh, šī translācijas pakalpojumi nošķirti un tomēr ir arī ļauta piekļuve šim nelicenzētajam spektram. Bet ir divi elementi, ko vajadzētu saglabāt. Pirmkārt, ir jānodrošina noteiktība, nosakot uh, minimālo licences garumu 20 vai 3, līdz 30 gadi, par to vēl aizvien tiek diskutēts. Un, izmantojot 7. panta procedūru, veidot šādu Eiropas fāzi, Lai arī komisija, protams, ir uh, jau mēģinājusi izmantot šāda veida pārvaldību. Kas attiec uz interferenci, tad komisija savā tekstā to nav pat minējusi. Katrīna ir iesniegusi vairākus grozījumus, lai pārliecinātu, ka jaunās un jau esošās tehnoloģijas var pastāvēt paralēli. Viss šķiet kārtībā un varam pievienoties vairumam lietu, ko teica referenti. Tomēr divas pēdējās lietas šķiet ir nedaudz sarežģītāks. Kas tad tās ir? Pirmkārt, viesabonēšana. Parlamenta nostāja par labu atte, tātad, tam, lai mēs atteiktos no viesabonēšanas maksām, nav nekāds jaunums. Tomēr šobrīd šķiet, ka nāksies argumentēt un diskutēt par uh, gala datumu 15. 2016. gads. Turklāt raugoties arī uz grozījumiem, tur ir arī vairāki palīgi, instrumenti, limiti, griesti, kā tad īsti rīkoties? Vai būs slēgšana, nekādi griesti, ar kādu teksta redakciju to panāksim? Nu, es domāju, ka gala risinājums tur vēl nav sasniegts. Kas attiecas uz labākās snieguma principu, internetu, specializētajiem pakalpojumiem un um, šīs plūsmas pārvaldību, kas attiecas uz specializētajiem pakalpojumiem, tad atsaucas iekļaušana uz slēgtiem tīkliem lielā vairumā uh, grozījumu atbilstoši Beres definīcijai, to nevar ignorēt, kas attiecas uz uh, šīs plūsmas pārvaldību, tad ir jāskatās tur slē, tātad pilnu izsmeļošu sarakstu vai atvērtu sarakstu. Mēs, protams, vērtēsim visus grozījumu priekšlikumus, darba būs daudz, veiksmi darbā jums, Pilāra, un mēs palīdzēsim, ja varēsim. Paldies! E- Paldies, Edīte! Rodas kungs no Alde gruppes. Jeg vælger at tale i mit øh, modersmål øh, i dag. Um, Paldies, šodien runāšu savā dzimtajā valodā. Bortset fra, at øh, jeg, jeg kunne stort set ikke finde et eneste ord fra Pilar, som jeg var uenig i. Pilar uh, kundzes ziņojumā es nevarēju atrast nevienu vienīgu vārdu, kas man nebūtu paprātam. Mm, varu parakstīties zem katras rindiņas. Mums ir uh, patiešām izcils iespējas darīt kaut ko tādu, kas mūsu pilsoņiem garantēs papildu vērtību. Mēs patiešām varam kaut ko sasniegt. Esmu par to pārliecināts. Un domāju, ka Pilāra uh, piedāvātais kalendārs arī ir pieņemams. Pirms uh, nedaudz mazāk nekā gada mēs vienojāmies par šo priekšlikumu lielos vilcienos. Un mēs gribējām sagatavot ziņojumu, kurā ir galvenās vadlīnijas un vēlējāmies par to runāt eh, vēl pirms vasaras atvaļinājumiem. Esmu gandarīts ar sasniegto, ir iesniegti vairāk grozījumi un attiecībā uz viesabonēšanu. Tātad uh, harmonizācija ir jābūt garantētai 2015. gadā. Citi te runā par 2016. gadu. Kādēļ mēs to vēlamies? Berek tagad veic uh, savu darbu, tiek pētītas cenas un uh, ja viņi strādās, ja tas tiks darīts līdz 2016. gadam, tad komisija varēs izstrādāt savu priekšlikumu tikai uh, 2016. gada pavasarī, un uh, mēs jau vasarā vēl nepaspēsim to pieņemt. Līdz ar to ir ļoti rūpīgi jāizvērtē izvēltā procedūra un kalendūrs. kalendārs. Ja mēs spriežam par uh, viesabonēšanas cenām, protams, ir jāievieš normas nevien mazumtirdzniecībā, bet arī vairumtirdzniecībā. Protams, uh, tad varētu rasties situācija, ka būs piemēram piecas, uh, piecas liela uzņēmuma, kas uh, pasūtīs mūziku Eiropā, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange un vēl citi. Un mazāki uzņēmumi nevarēs uh, ielausties tirgū. Un, protams, uh, Nevar pieļaut, ka par visu ir jāmaksā patērētājiem. Ir jāprūpēs, lai arī mazāki un uh, vidēja līmeņa operatori netiktu uh, iznīcināti. Ir jābūt pēc iespējas vēl vairāk operatoriem tirgu, lai varētu, konkurēt, konkur lai varētu veicināt konkurētspēju. Protams, ir jānosaka arī uh, cenu griesti eh, lielum, vairumtirdzniecībai, lieliem uzņēmiem un jāsaprot, ka 2015. Eh, gada jūlijā viesabonēšana jau piederēs eh, pagātnēji un būs šis vienotais cenu līmenis, lai cilvēkiem nevajadzētu vairs ārzemēs zvanot, maksāt milzīgus rēķinus. Vai arī, ja viņi vēlas sārhot internetā citā valstī. Runājot par spektru, es patiešām biju uh, patīkam pārsteigts, lasot, ka pilāra priekšlikums ir daudz uh, ambiciozāks par komisijas piedāvāto. Ir piedāvāt arī vairāk grozījumi, kas šo latiņu ceļ vēl augstāk. Hokmārka kungs to darīja. Ceru, ka mūsu sagatavotie grozījumi patiešām varēs baudīt kolēģi atbalstu. Digitalizācija un frekvenču piešķiršana. To uh, nevar nostādīt pretī kultūrālajam saturam šajos medijos. Protams, viens neizslēdz otru. frekvenču spektrs, kas tagad tiek izmantots, to var izmantot dažādiem raidījumiem, apraidēm, un tas nenozīmē, ka jums jāatsakās no kultūras vērtībām, nu, jo kultūra jau joprojām arī mūsdienu pasaulē ir pastāvoša. Līdz ar to mums katrā ziņā jābūt ambicioziem. Jābūt pietiekami drosmīgiem un jāpieņem tādi lēmumi, kas nāks par labu vienkāršajam patērētājam. Ja mēs e, patērētājiem varam parādīt, ka mūsu darbs e, garantē šo pievienoto vērtību, tas patiešām ir kaut kas ļoti ievērojams. Ambiciozs digitāls plāns, digitāla Eiropa, spēcīga konkurētspēja, tas patiešām var būt um, ļoti liels ieguvums, kas radīs arī jauns darba vietas un veicinās izaugsmu. Paldies!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 Gribēju pateikties arī par sagatavotajiem grozījumiem, sociāla demokrātu un liberāļu ēnu referentiem par viņu izteikumiem. Es tagad būšu visai lakoniska, nerunāšu pārāk gari par eh, vispārīgajām eh, normām. Es esmu patiešām eh, gandarīta, ka mēs esam runājuši par atsevišķiem priekšlikumiem komisijas piedāvājumā, un ir ļoti labi, ka mēs varējām šo darbu, šo dokumentu padarīt vienkāršāku. Ja mēs runājam par uh, likumdošanu un, likum, un grozījumiem, tad uh, kaut ko likumdošanas ziņā grozīt ir visai sarežģīti, tas visu padara vēl piņķerīgāku, un tagad varbūt daži vārdi par telekomunikāciju infrastruktūru, par ko ir runāts uh, regulā. Uh, Ir ļoti jauki, ka ir ieviesta pārskatīšanas klauzula, lai varētu arī labāk izvērtēt konkurenci telekomunikāciju sektorā. Par to esam runājuši jau pirms tam parlamentā. Un šī funkcionālā sadale patiešām ir labs priekšlikums. Un, uh, Līdz ar to dalību valstis eh, pie šī jautājuma varēs atgriezties arī vēlāk, lai varētu spriest, kā piesaistīt investīcijas platjoslas tehnoloģijās, lai tas nāktu par labu Eiropas pilsoņiem. Tālāk. Liberāļi un uh, eh, ETP grupa runāja par šo atdalīšanu un uh, eh, 90. gados jau bija šāda regula un uh, Līdz ar to cilvēkiem arī bija daudz piekļuvs gan platjoslas tehnoloģiem, internetam un arī telekomunikāciju pakalpojumiem, eh, kas bez šīs regulas varbūt nebūtu eh, ticis realizēts. Tālāk runājot par eh, Nīstelroja kunga grozījumu, viņš runā, ka ir jārunā par. Measures in this field, I think that this could also uh, be advantageous. Par uh, cenām un uh, ka tas varētu nākt par labu konkurētspējai, runājot par zvanu izmaksām un, ja mēs runājam par mobilām tehnoloģijām Eiropas Savienībā, tas patiešām varētu būt progress ir ļoti uh, patīkami dzirdēt, ka visas politiskās grupas atbalsta brīvu piekļuvu internetam, bet ja mēs uh, to uh, definējam kā atvērtu internetu, tad um, jābūt pietiekami piesardzīgiem, lai uh, kaut kādā veidā šeit neparādītos arī aizvērta interneta definīcija. Uh, tas varētu apdraudēt pakalpojumu jomu un jāsaka, ka Eiropas Savienība gan uh, dalību valsts līmenī, gan arī digitālajā vienotajā tirgu šeit ir ļoti spēcīga. Un uh, kas ir šis uh, slēgtais tīkls? Uh, Kā to definēt, protams, eh, domāju, ka mēs pie tā ļoti daudz strādāsim ēnu eh, referentu tikšanās reizēs un arī komitejā, bet eh, tā ir laba bāze, lai varētu panākt vienošanos politisko grupu starpā. Mēs vēlamies tādu inovatīvu platformu, kur visi būtu līdztiesīgi. Tālāk specializētie pakalpojumi. Daudz politiskās grupas eh, to jau minēja, un par to tika diskutēts arī citās komitejās. Viena no lielākajām problēmām šeit ir tāda, ka ir grūti noteikt, kas tad īsti ir pakalpojums un kurš piedāvās šos, kas tad īsti ir šie specializētie pakalpojumi, kas tos īsti piedāvās. Ja mēs runājam par informācijas eh, sabiedrību pakalpojumiem, par inovācijām, Un uh, tiek, uh, piemēram, izmantota telekomunikācija infrastruktūra, uh, lai varētu piedāvāt pakalpojumus uh, patērētājiem. Es saprotu, ka ir jāregulē informāciju, sabiedrības pakalpojami, un tie pagaidām nav pietiekami labi regulēti Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem, ja mēs mēģināsim eh, tur visu regulēt, domājot par telekomunikāciju infrastruktūras ietvaru, būs labāk jāsaprot, ko šie cilvēki dara, ko dara šie operatori un kā vislabāk viņu pakalpojumus uh, labāk regulēt, tas ir saistīts arī ar patērētāju tiesībām un antitrusta likumdošanu. Mēs to visu nevaram iekļaut šajā likumdošanas priekšlikumā. Un, eh, kā teica Hercogas kundze, mums ir jāpalūdz, lai komisija veic neatkarīgi ietekmes izvērtējumu un eh, izmeklēšanu, ko darīt ar šāda veida pakalpojumiem, un tad mēs arī galu, galā varēsim vienoties savā starpā komitejā. Protams, mēs vēlamies arī izvairīties no pārliecīgas birokrātijas un, ja mēs ja telekomunikāciju mm, pakalpojumiem un uzņēmumiem nebūs pietiekami daudz uh, informācijas un uh, tur būs pārāk daudz arī viss regulēts, kas attiecas uz informācijas sistēmām. Tas uh, radīs tikai papildus birokrātiju. Un ETP, kā arī ALDE iesniedz grozījums par spektru, es domāju, tie ir patiešām veiksmīgi, tas noteikti varētu ļaut uzlabot konkurētspēju un gribu arī atbalstīt priekšlikumus par nelicencētiem eh, spektra priekšlikumiem. To piedāvāja sociāldemokrāti. Gribu teikt, ka šādā spektrā bieži vien mēs varam uh, rēķināties ar inovācijām. Mums nevajag mēģināt, eh, piemēram, saskaņot, harmonizēt pilnīgi visus kritērijus arī uh, attiecībā uz uh, kognitīvajiem radioaparātiem. Mums ir jāpadomā par ehm, šo zināmo manevrēšanas iespēju saglabāšanu, eh, nevajag visu tagad detalizēt, regulēt eh, līdz eh, katram pēdējam sīkumam. Un varētu zināmu spektra daļu atvēlēt nelicencētāji lietošanai, lai spektram būtu arī vieglāk piekļūšana un varētu arī uh, tādā veidā rasties inovācijas. Paldies, ka devāt man vārdu. Gribēju pateikties visiem kolēģiem. Protams, ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Paldies. Paldies, Anders Doters kundzei. Džils Čīčesters lūdzu. Thank you, Madam Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms apspriežam ziņojumu grozījumus vēlos ziņojumu kontekstā vēlos paust savu ievērojumu vilšanos, pateicoties komisijai un konkrēti komisārei. Nav atbildēts uz mutisko jautājumu, kas tika apspriests parlamentā, īstenībā netika apspriests. Un neatbildēt arī uz rakstisko jautājumu, kur esmu nosūtījis komisārei. Man liekas ļoti saudabīgi nesaņemt nekādu atbildi vispār. Kas attiec uz grozījumiem, es vispirms vēlos paust pateicību referentei par visu darbu, ko viņa ir paveikusi, un cik veiksmīgi viņa ir spējusi sadarboties e, šī ziņojuma sagatavošanā, un es e, piedāvāju savu e, atbalstu viņas grozījumiem un ziņojumam. Tomēr mēs uzskatām, būt, ka būtu nepieciešams pārskatīt vēl frekvenču spektru jautājumu. Mums ir arī zinām iebildumi pret to, ka komisija cenšas centralizēt eh, regulātoru darbu šai jomā. Eh, tas ir jau zināms eh, komisijas sliktais ieradums, varētu teikt. Un būtu nepieciešams arī veikt izmaiņas tekstā. Par atvērtā interneta jautājumu. Uzskatu, ka nepieciešams paskaidrot un precizēt šo priekšlikumu. Mēs atbalstam to formulējumu, kur ierosināja mans kolēģis Hārborkungs savā interdzinumā, bet tas, protams, atkarīgs no referentes. Tur ir zināms atšķirības nianses. Un par viesabunēšanas mērķiem. Neviens nevēlas ātrāk atbrīvoties no viesabunēšanas maksām kā es Bet tāpat laikā es domāju, ka mums ir jādomā arī realistiski, ko ir iespējams sasniegt, paturot prātā to, ka mēs tik tikko pieņēmām jauns aktus par viesabonēšanu. Un operatori tikai šobrīd pielāgojās šiem izmaiņām. Pilāte de Castillo nesen uzskaitīja pārliecinošus um, arguments, kāpēc 15. gads ir ne tikai ambiciozs kā mērķis, bet arī diezgan optimistisks un diez vai realistisks. Es drīzāk atbalstītu referenci ar senāto 2016. Eh, gadu kā terminu. Paldies Čičester kungam. Tie bija ēnu referenti. Tagad dosim vārdu citiem deputātiem. Lūdzu, pieturieties pie trim minūtēm. Hokmārkungs pirmais. Thank you very much and uh, thanks. Paldies. Paldies referentē, paldies par uh, komentāriem no kolēģi puses. Paskroties uz grozījumiem, kas ir iesniegt, un uh, to ir diezgan daudz un no dažādām perspektīvām, manuprāt, ir svarīgi izmantot šo iespēju, lai pavirzītos uz priekšu. Pēdējā mēneša laikā man radās iespējas, ka dažkārt diskusija par to, vai Eiropa atpaliek, un tad ir diskusija par to, ka nē, mēs neatpaliekam. Manuprāt, tā ir tāda bezjēdzīga darbība, jo ja mēs nespējam saskatīt to, ka kā ekonomika Eiropa atpaliek, tad tas nepalīdz, ka mēs esam vadošie dažās jomās. Mums ir jāuzlabo darbība vienalga, jo to, cik svarīgi ekonomikai tieši digitāla ekonomika. Nav jēgas teikt, ka mēs esam tikpat labi kā citi šajā jomā. Bet mums jau jābūt ir aizvien labākiem. Lietas turpinās attīstīties ļoti strauji nākamā desmitgadu laikā. Paskatoties uz visiem grozījumiem un referents priekšlikumu, ko es varu teikt, es eh, varu atbalstīt ne tikai kopumā, bet arī detaļās. Un tad mums ir jāskatās, lai mēs varbūt pragmatiski un izlēmīgi. Mēs varētu panākt lielāku konkurenci, lielāku inovāciju šajā tirgus jomā, tāpat laikā sperot soļus uz priekšu, virzoties uz vienotu Eiropas tirgu. Tas būtu eh, mans formulējums par to, ka mums ir nepieciešams sasniegt. Un citēju Čičester kungu, kuram es arī varu gan plaši, gan detalizēti atbalstīt. Šeit ir, manuprāt, paradoks attiecībā uz iesabunēšanu. Un darīt kaut ko šajā jautājumā Eiropas līmenī, jo ja mēs uzstājam, ka šis tirgus no visiem citiem ir jāpaliek nacionāla līmenī, Tad varētu būt iespēja turpināt, nosakot cenu regulēšanu. Bet tādējādi nevar likvidēt viesabonēšanu, bet gan samazināt maksu par iesabonēšanu. Kamēr mums būs atšķirīgi fragmentēti 28 tirgi, tikmēr būs arī šī maksa. Tas mums jāpaturprātā. Uh, Pirmā piezīme no manis attiecībā uz frekvenču spektru. Mums ir nepieciešams virzieties uz priekšu saskaņā ar to, kas tika lemts radiofrekvenču spektra politikas programmā, nosakot mērķus, bet arī pārskatot situāciju, atverot, jeb, padarot pieejams jaunas frekvences, jo iespējas nodrošināt lielu ātrumu ir nākotnē ļoti svarīgas un uh, Nevarēsim izvairīties, protams, arī eh, diskusiju par 700 MHz frekvenci šo par šo diapazonu daļu. Otrakārt attiecībā uz eh, frekvenču spektru. Pragmatiskā pieeja. Neizmantot varbūt tāds vārds kā harmonizēšana, bet nodrošināt koordinēšanu saskaņot viedokļus eh, atļaujas izsniegšanas procesā, lai panāktu pārobežu risinājums, cerams, visas Eiropas līmenī spēkā esošs risinājums. Un trešais, attiecībā uz viesabunešanu kā tādu. Manuprāt, nav jautājumu par to, kā ir nepieciešams tikt vaļā no augstām viesabunēšanas maksām, bet pie tā datu apjoma, kas tiek izmantots, šis apjoms pieauga nepārtraukt. Cena, izmaksas vienam iedzīvotājiem pieaugs, neatkarīgi no tā, ka mēs regulēsim cenas, jo datu apjoma un to izmantošanas apjoma pieaug straujāk nekā mēs spējam regulēt cenas. Un, manuprāt, cenu regulēšana ne īstermiņā, ne ilgtermiņā nebūtu nav tas efektīvākais veids. Manuprāt, labākais risinājums ir uh, nodrošināt e, situāciju tirgū vairumtirdzniecības pusē, lai būtu pieejama lielā konkurence šajā jomā. Un to es saku tādēļ, ka tas ir svarīgi arī konkurencei nacionāla līmenī, Eiropas līmenī, manuprāt, tas tik tiešām ir īpaši jāizceļ. Tas būtu jāņem vērā, ka paskaroties Eiropas tirgu šodien, ka tieši šie jaunienācēji ir tie, kas visvairāk, visstraujāk eh, palielina cenas uz viesabnēšanu. Nevis eh, sen strādājoši uzņēmumi, bet tieši jaunienācēji. Esošie operatori parasti paliek jau patur savus cenas iepriekšējās, iepriekšējā līmenī, bet tieši jaunienācēji tie, kas eh, maina situāciju tirgu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu, ka šie konkurenti, šie jaunienācēji spētu konkurēt nacionāla līmenī un arī Eiropas līmenī. Ceturtkārt, tīkla neutralitātes jautājums. Es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka internets eh, turpinās attīstīties nākamo gadu laikā ļoti strauji. Mums ļoti rūpīgi būtu jāregulē šī situācija. Viena lieta ir nodrošināt pieeju un iespēju par eh, kaut kādām kvantitātēm, bet nebūtu noteikti jāregulē saturs. Un ar to arī priekšsēdētājas kundzes vēlētos noslēgt savus izteikumus vairākos jautājumos, kā koordinācija, kā atļauju izsniegšana. Mums būtu nepieciešams arī paskatīties uz to, kā mums ir iespējams eh, stiprināt BEREK aģentūru. Ne tikai tāpēc, ka Mēs e, esam atbildīgi par šo tematu, bet e, arī tādēļ, ka Bere kļūs aizvien svarīgāks spēlētājs e, situācijas ietekmēšana Eiropas tirgu. Paldies! Paldies! Nīblērs kundze! Paldies, priekšsarētāji, kurā te kolēģi, kolēģis. Es pirms paldies, protams, referentei un tiem kolēģiem, kas jau ir izteikušies šodien kas ir iesnieguši grozījumu priešlikums, lai padarītu šo ziņojumu vēl labāku. Vēlos izteikties par divām lietām. Vispirms par tīkla neutralitāti, un tad arī vispārīgs dabas eh, komentārs. Paskatījos eh, grozījumus par tīkla neutralitāti, tur arī kolēģi no kultūras eh, komitejas ir iesnieguši jautājums, jautājums par to, kā mēs varam definēt šos specializētos pakalpojumus. Esam vienas prāts, ka ir nepieciešama konkrētāka definīcija, lai mums nevarētu pārmest, ka mēs eh, radām pirmās klases un otrās klases internetu. Varbūt mūsu referente un eh, arī komisijas pārstāvi var veikt analīzi. Uh, Manuprāt, mēs šo formulējumu šobrīd eh, varam vērtēt diezgan kā tuvu esoši, tie nav pārāk atšķirīgi. Palasot Vācijas presi attiecībā uz šiem priekšlikumiem, tad tie, kas eh, strādā šeit, šajā komitejā pie formulējuma, ir tie, kas vēlas šo divu klašu atšķirīgu internetu. Es te citēšu kas vēlas eh, apdzīšanas joslu iebūvēt eh, internetā. Un uzskata, eh, ka ir nepieciešams radīt šādu ienesīgu biznesu. Nezinu, vai tas ir tas, kā ar ko būtu jānodarbojas Eiropas parlamentā, un vai mums tiešām tas būtu jāievieš. Esmu par to, lai šādi biznesa modeļi, protams, būtu iespējami internetā, bet tas nedrīkst traucēt brīvo piekļuvi internetam. Mēs neesam nekādu divu atšķirīgu klašu eh, vai kategoriju sabiedrība. Un nedomāju, ka tas novēdīs pie tā, kas šobrīd vācu presē tiek izmantots kā tāds eh, sliktākais scenārijs iespējamais ar ko tiek biedēts. Un vēlos arī runāt par savām bažām, kas attiec uz priekšlikumu kopumā. Godātie kolēģi un kolēģis, mēs esam daudz diskutējuši par to, kā Eiropa attiecībā uz visu IKT nozari un tā kā, kā mēs esam sev pozicionējuši, ka mēs ievērojam atpaliekam no ASV, no Ķīnas, Dienvidkorejas un vēl tur vairākas valsts var minēt. Mans priekšlikums būtu, ka ir nepieciešams konkurētspējas stiprināšanai pievērst lielāku uzmanību un paskaroties, kas mums te paliek pāri, kas ir priekšlikumā. Man ir liels bažas, vai mēs varam pat kaut kādus kaut vai uzlabojumus mūsu IKT nozarei nodrošināt. Nē, esmu par to pārliecināta. Ja ir runa par situācijas uzlabošanu nozarē, tad, mē, tad mēs viesabinēšanas priešlikumu vispār nevaram akceptēt, jo tas ir atkal sloks telekomunikāciju uzņēmumu. Kā Čičester kungs jau sacīja, viņam ir pilnīgi taisnība, no patērētāju viedokļa Un skatoties to, ko mēs esam panākuši ar viesumnešanu 1, 2 un 3, komisijas priekšlikums būtu jāatbalsta, bet kaut kādā brīdī tas jau veido pēc būtības pretrunu. Runājot par lielāko koncentrēšanos, eh, frekvenču jautājumā, tur ir skaidrs zināms problēmas. Nu, ar Ericsson, Nokia un Viss, kas ir izdarīts, GSM standārtu mēs definējām, un šobrīd ir, principā, to visu ir pārņēmuši amerikāņu uzņēmumu. Mūsu uzņēmumi, mūsu nozare, IKT jomā pilnībā vai tie runa par speciāliem pakalpojumiem, infrastruktūras nodrošinātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, tas īsti nepalīdz, manuprāt. Tas tāds vispārīgs komentārs, ko es vēlējos izteikt, man radies iespējas, ka mēs te ņemamies ap sīkumiem, bet vai ar to izdosies tiešām eh, paveikt lēcienu uz priekšu, nu, godīgi sakot, man arī nav nekāda atbildes, eh, ko ierosināt, bet manas bažas un iekšējā sajūta liek man šaubīties, ka mums būs šis eh, plānotais lēciens uz priekšu, tā kā es atļaušos eh, šeit eh, komitejā vēl izteikt savus bāžas, un varbūt, ja komisija ir gatava aizstāvēt savu priekšlikumu, norādīt kādas papildus lietas, kas man ļaus pārdomāt un beigāt, beigās teikt, nē, šis ir labs priekšlikums, es būtu ļoti pateicīgi par to. Paldies! Paldies! Zaleska kungs tālāk kuru mēs sveicam šodien sanāksmē. Viņš eh, Kolārskas Bobīnskas kundze aizvieto lūdzu. Spigarmin Folako. Państwa, mm, z dużym uznaniem podchodzę do takiej filozofii. Paldies. Izteikšos poļu valodā. Uzklausot Pilāra prezentāciju, mēs sapratām, kāda ir priekšlikuma pamat ideja. Par to gribētu izteikties. Mēs zinām, ka telekomunikācija pasaule ļoti ātri attīstās, un mums ir arī ātri jārēģē. Gan dalību valstīs, gan arī komisijai ir jārēģē ātri. Mēs, protams, visi atbalstām um, plašāku brīvību, bet jo lielāka ir brīvība, jo lielāks ir arī risks. Tas ir nu, jāsaka, bieži vien um, nav iespējams paredzēt visus rezultāts. Varam runāt par um, terorisma draudiem, par plaģiātisma draudiem. Ir ļoti daudz dažādu aspektu, par kuriem nedrīkstam aizmirst. Mums um, uz priekšu ir jāiet pa, pakāpeniski, un Čičestera kungs jau teica, ka mums ir jānodrošina vienota, bet ne centralizēta pārvaldība. Mums ir jābalstās uz koordinācijas koncepta un jāstrādā Eiropas līmenī. Turklāt, ja domājam par ar kultūru un nacionālo identitāti saistītiem jautājumiem, jāsaka, ir visai, visai, brie, visai grūti to saprast. Tomēr telekomunikāciju jomā mums ir jāstrādā kopā un jābūt īpaši piesardzīgiem, jo nevēlamies aizmirst un ignorēt mūsu vērtības, un galu galā mums ir jāstrādā balstoties uz kopīgām interesēm. Manuprāt, pastāv zināms konflikts. Mums ir ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, kuru mērķis, protams, ir gūt pēc iespējas lielāku peļņu. No otras puses, mēs vēlamies lētu piekļuvi internetam mūsu pilsoņiem, Tādēļ šeit ir vērojama zināma pretruna. Ja mums izdosies visu atrisināt tehnoloģiskā līmenī un nodrošināt drošu piekļuvi, tad es domāju, ieguvēji būs um, gan uzņēmēji, gan arī patērētāji. Es esmu akadēmiķis, darbojos arī zinātnē, un kad atgriezos no Kalifornijas 1990. gados, nu, patiesībā neviens pat īsti nezināja, ko darīt ar internetu un kā to izmantot šobrīd. Tehnoloģiskais progress ir krietni ātrāks, viss iet uz priekšu, un mums ir jāpārliecinās, ka tehnoloģijas tiek um, attīstīts, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par interneta radīto risku, vai apdraudējumu. Protams, internetu var izmantot arī izglītības jomā. Jaunieši ļoti, ļoti veiksmīgi izmanto šo instrumentu, pulcēs grupās, strādā internetā, bet, nu, ir arī lietas, ko var um, krimināli sodīt, šādas nelegālas lejupielādes. Bet no otras puses ir šis izglītības aspekts. Šī ir joma, kur um, progress un attīstības potenciāls ir neierobežots, bet mēs nedrīkstam dzīvot tikai Eiropā. Mums jādomā plašāk. Mums ir jādomā arī par potenciālo ļaunprātīgo izmantošanu un arī tādēļ jānodrošina sadarbība ar kolēģiem visām pasaulē. Paldies, Pīlār, par labu paveikto darbu. Šobrīd dokuments jau ir labs, tas ir visai kodolīgs, un arī tas ir labi, jo ir, ar to var ātri iepazīties. Paldies jums! Paldies! Tikau, kundze, lūdzu! Paldies, Patricija! Paldies, priekšsēdētāji! Daži komentāri arī no manas puses. Esmu iesniegusi visai daudz grozījumus, varbūt būsiet jau to pamanījusi. Šī dokumenta mērķim vajadzētu būt panākt harmonizāciju un vienkāršošanu juridiskajām satveram, kas piemērams elektroniskai komunikācijai un es ar nepacietību gaidīju komisijas priekšlikumu šajā jomā. No vienas puses man šķita, ka mēs atteiksimies no viesabunēšanas tarifiem, un es patiešām ceru, ka mums izdosies nodrošināt veiksmīgu iekšējo tirgu elektroniskajai komunikācijai. Manuprāt, atteikšanās no viesabunēšanas tarifiem ir, ir solis, kas jāspēr. Ir jāpiemēro vienādi tarifi kā nacionāla līmeņa komunikācijai. Es domāju, ka jūs visi atcerēsieties mūsu darbu arī pie viesabonēšanas direktīvas pirms dažiem gadiem. Tomēr jāsaka, šis priekšlikums un tā mērķi varbūt ir nedaudz par ambiciozu. Es domāju, ka šo priekšlikumu var lielā mērā uzlabot. Manuprāt, šis priekšlikums vēl nav pienācīgi pamatots ne visos aspektos, nu nav vēl īsti gatavs. Ja paraugamies tekstā un kas tur ir teikts par Eiropas operatoriem, nu es gan jāsaka neiebilstu pret Eiropas operatoriem. Tomēr es nedomāju, ka Eiropas operatoriem vajadzētu sniegt preferenciālu attieksmi diskriminējot nacionāla līmeņa operators. Es kā mēģināju piedāvāt priekšlikumus svītrot, zinām, teksta redakciju tekstā, kas ir saistīts ar Eiropas līmeņa operatoriem, kam jāmaksā nodokļi. Nu, valstu operatoriem nodokļi ir jāmaksā. Un, ja runājam par uh, ne diskrimināciju, kas ir neatņemama sastāvdaļa arī elektronisko komunikāciju jomā, mēs nedrīkstam nonākt pie tādas sistēmas, kas, um, kur ir privileģēta attieksme pret zināmām operatoru grupām Eiropā. Kas attiecas uz spektra jautājumu, tad šeit līdzīgi kā kolēģi jau minēja, pavisam netik sen mēs apstiprinājām Eiropas programmu radio spektram. Mēs izstrādājam arī konkrētu laika grafiku, noteicām konkrētus mērķus, un tobrīd bija visai grūti panākt vienošanos ar padomu šajos jautājumos, ja mēs atceramies, ka dalība valsts uzskatīja, ka radiospektrs ir valstu kompetences jautājums. Mēs atbalstām harmonizāciju. Protams, ka vēlamies atbalstīt jaunu, novatorisku pakalpojumu rašanos, tomēr šķiet, ka šis komisijas likumdošanas priekšlikums varētu tikt uzlabots arī šajā jomā par spektru runājot. Un nobeigumā vēl gribētu minēt, ka, kas attiec uz vispārējo atļauju autori, autorizācijas sistēmu, šeit, manuprāt, parlamenta grozījuma priekšlikumi uzlabotu komisijas priekšlikumu. Mēs atbalstām vispārējo Eiropas satvaru atļaujām. Tomēr tajā pašā laikā man šķiet, ka um, šo tekstu ir iespējams uzlabot. Es ceru, ka kolēģi man var piekrist, ka labākais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir ieviešot tajā grozījumus. Un tieši tāds bija arī manis iesniegto grozījumu priekšlikumu mērķis. Iespējams, ka šo varam saukt par vienu no svarīgākajiem likumdošanas priekšlikumiem, ar ko nāks klajā komisija šobrīd, parlamenta sasaukuma beigās. Es patiešām ceru, ka šis priekšlikums izdosies, jo gal galā tas ietekmē ikviena Eiropas Savienības pilsoņa dzīvi. Nu, arī jau būt, ka nāksies visai smagi strādāt pie kompromisa grozījuma izstrādes, bet, nu, ja mums tas izdosies, es domāju, ka mums izdosies uzlabot pakalpojums mūsu pilsoņiem. Paldies tik aukundze. Geri. Ja bardzo, ja nie zajmowałem się. Paldies priekšsādātāji. Es neesmu iepazinies ar šo priekšlikumu tik detalizēti, cik varbūt to vajadzēja darīt. Tomēr, raugoties uz šo priekšlikumu, šobrīd jāatceras, ka mēs strādājam Eiropas Savienības kontekstā. Un kas attiecas uz mūsu kaimiņu valstīm, trešajām valstīm vai arī ASV, otrā Atlantijas okeāna pusē, nu, arī tās strādā šajā jomā, bet, ja domājam par platjoslas tehnoloģijām, jo īpaši robežu teritorijās nu, nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienībai ir kaimiņu valsts, kas ir trešās valsts. Tad gribu jautāt, kas notiek ar mobiliem tauruņiem uz Polijas-Ukrainas robežas? kas tur notiek. Robežu teritorijās bieži vien pat Eiropas Savienībā nāks izmantot trešo valstu operatoru pakalpojumus - Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas operatoru sniegtie pakalpojumi. Nu šeit, manuprāt, vienkārši jāatgriežas pie fizikas pamatlikumiem, kas ir saistīts ar plat, platjoslas um, tehnoloģijām un to tīklu, ko jūs izmantojat. Tālāk par spektru runājot, mēs gribētu, lai tas nākotnē tiktu veiksmīgāk izmantots gan datu nodošanai, gan arī citiem tehni tehniskiem risinājumiem. Varbūt, ka 20 līdz 30 gadi ir pārāk garš laiks, kas atvēlēts īstenošanai. Varbūt šo laiku termiņu mēs varētu saīsināt, lai labāk izmantotu inovācijas tehnoloģiju jomā. Un tirgus dalībnieki, kas vēlas izmantot šīs tehnoloģijas, var izmantot pieejamo spektru īsākā laika posmā. Tādi man būtu komentāri. Paldies! Grazie, sono così terminati gli interventi dei deputati. Liels paldies! Nu, rešķiet, ka visi komitejas deputāti, kas vēlējās izteikties, to ir izdarījuši. Pirms dodu vārdu referentei komisijas pārstāvam vārds Antirīlēna kungs, un dzirdējām arī vairākus jautājumus, kas tika uzdot komisijai. Nu, re, jums ir iespēja atbildēt, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Komisija gribētu atkārtot to, ko esam minējuši jau nereizi vien. Esam patiešām pateicīgi referentei. Un, nu, gribētu pateikties arī visai komitejai, paldies ēnu referentiem, paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās tik ļoti aktīvi šajā uh, sagatavošanās darbu procesā, gatavojoties pabeigt darbu pie komitejas pozīcijas šī desē sakarā. Ja paskaitām grozījumu, iesniegtos grozījumu priekšlikumus, nu var jau būt, ka um, būsim optimisti, neuztversim to kā, um, kā kritiku par darba kvalitāti, bet vienkārši kā zīmi, ka šis desē ir patiešām svarīgs. Un, nu, runājot par konkrētiem jautājumiem. Vienotā atļauja. Šeit komisija, protams, ir ņēmusi vērā, ka, komi, ka referentei ir konkrēts priekšlikums par atļaujas izsniegšanu vai arī atsaukšanu. Tas norāda uz, uz vienotu izpratni komitejā par to, cik šie, šis jautājums ir svarīgs. Un lai arī referenti ir piedāvājis nedaudz atšķirīgu modeli, darbības modeli nekā komisija šeit, es domāju, ka tas ir noteikti vērtīgs pienesums, paturot prātā to, cik svarīgs ir šis jautājums, un te ir jāpanāk līdzsvars priekšlikumā. Mēs vēl aizvien vēlētos redzēt konkrētu Eiropas lomu, atļauju izsniegšanā un atcelšanā, bet jebkurā gadījumā priekšlikums ir tiešām vērtīgs. Kas attiec uz spektru, mēs jau esam pamanījuši, ka referente atbalsta šo elementu priekšlikumā. Komisija visai pozitīvi raugās uz loģiku, kas ir ietverta papildus priekšlikumos attiecībā uz to, ka vajadzētu vienkāršot uh, spektra um, tātad izmantošanas iespējas, lai tādējādi nodrošinātu situācijas paredzamību un spektru varētu pēc iespējas labāk izmantot jaunu tehnoloģijas, tehnoloģijas um, attīstības jomā. Un arī šeit mūsu loģika sākotnēji priekšlikuma izstrādājot bija līdzīga. Kas attiecas uz platjoslas un uh, translācijas līdzsvaru gribētu norādīt, ka šajā priekšlikumā ir iekļauta procedūra, kā labāk koordinēt spektru bezvadu platjoslas izmantošanai, un tas nekādā veidā neskar to, vai spektrs tiek izmantot platjoslai vai citiem mērķiem. Jebkurā gadījumā mēs sagaidītu, ka jebkāda rīcība šajā jomā nākotnē tiek īstenota paturot prātā politisko virzību iestrādājot to vai nu esošajā vai nākotnes uh, spektra politikas programmā. Un nobeigumā vēl par nelicencēto spektru. Nu, jāsaka, tas nerada īsti lielas problēmas saistībā ar licencēšanu. Tieši tādēļ, ka tas ir nelicencēts, un tādēļ varbūt tas elements tik ļoti mūsu priekšlikumā neparādās. bet mūsu priekšlikums tika izstrādāts ar mērķi atvieglot pakalpojumu sniegšanu arī uz šī nelicencētā spektra, un noteikti smagi strādāsim, lai a, atklātu šīs jaunas, jaunās papildus spektra iespējas. Fiksētās pieejas piekļuves produktu. Šeit mēs pozitīvi vērtējam grozījumus, kuru mērķis ir saglabāt sākotnējo ideju, jo īpaši koncentrējoties uz uzņēmējiem, kas būs patērētāji šai precei. Un šeit var atbildēt arī Nībleres kundzes jautājumam. Iedomājam ja par izaugsmi un darba vietu radīšanu šī priekšlikuma kontekstā, tad mums vajadzētu runāt ne tikai par IKT un um, telekomunikācijām. Uh, Lielākoties um, IKT nes pienesumu citās jomās, uh, veicinot produktivitāti. Un tieši tādēļ visi šī priekšlikuma elementi uzlabos uzņē, uh, uzņēmēju konkurētspēju. Nu, tā varbūt tāda daļēja atbilde Nībleres kundzei. Ceru, ka izdevās atbildēt. Un nobeigumā vēl gribētu minēt, ka mums rūpīgāk ir jāizskat, ļoti rūpīgi jāizskata iesūtītie grozījumi priekšlikumi un jāskatās, kā tos labāk varētu integrēt jau esošajās pamatnormās un valstu regulātoru pilnvarās, kā nu tas būtu labāk izdarāms. Tālāk atvērtā interneta jautājums. Par to, protams, esam jau ļoti detalizēti diskutējuši pirms balsojuma IMCO komitejā dēļ um, atbildības uh, sadales, šī kompetenci sadalījuma jau šorīt mums bija ļoti plašas diskusijas par šo jautājumu. Un šīs komitejas kontekstā gribētu minēt, ka īpašo pakalpojumu definīcija arī komisijas prāti ir svarīga un mūsu izmantotai teksta redakcijai nevajadzētu būt tekstam, kas ir sarakstīts inženieriem. Nē, tas, ir, tas būs tiesību akts, kas jāizprot gan inženieriem, gan regulātoriem, gan arī ties, tiesas pārstāvjiem. Tomēr tajā pašā laikā ir skaidri jānorāda, ka īpaši pakalpojumi ir pietiekami nodalīts koncepts no interneta pakalpojumiem, kā tas bieži vien tiek nepareizi uztverts. Vēl kāda lieta, ko gribētu minēt To minēja arī vairāki deputāti izsakoties. Jautājums par to, vai mums ir noteikts izsmeļošs saraksts attiecībā uz praksi atvērtajā internetā, vai varbūt saraksts tomēr būs um, atvērts un pietiekami elastīgs, lai varētu to attīstīt. Nu, pastāv šeit zināmas bažas uh, par to, ka varam atvērt Pandoras lādi Mēs noteikti pārdomāsim arī no komisijas puses šo jautājumu, lai pēc iespējas labāk varētu atbalstīt gan referenti, gan arī ēnu referentus darbām, mēģinot panākt kompromisu. Berek. Komisija var pievienoties idejai, ka Berek ir jābūt spēcīgai lomai. Tas ir arī motivējušais faktors mūsu priekšlikumā uzlabot jau esošo sistēmu kam, kas ir jau, jau visai pozitīvi vērtējama. Un Berek ir vēl jo svarīgāks um, tādā kontekstā, ja priekšlikumā plānojam stiprināt Berek lomu. Tālāk viesabonēšana. Šeit gribētu tikai norādīt, ka komisijas priekšlikums ar fakultatīvu režīmu, kas ļauj dažādajām pusēm izmantot sistēmu pēc saviem ieskatiem, tas mums neradīja tik ļoti sarežģītus jautājumus. tāda mm, gala termiņa noteikšana, viena datuma noteikšana jās, jāsaka rada vairāk problēmu jautājumu, un ja tas ir tas virziens, kādā ejam, tad nu, mums nāksies rūpīgi pārunāt šo priekšlikumu. Tomēr komisija ir pārliecināta, ka risinājumam vajadzētu iekļaut kādu ideju, kas jau tagad parādās mūsu priekšlikumā. Lietojuma ierobežojums iespējams būtu jānosaka, lai izvairītos no tā, ka šī sistēma nav pārvaldāma. Vēl kāda lieta, ko gribētu minēt. Ienākošo zvanu jautājums. Tur arī slēpjas um, atsevišķu loģiku un varbūt varētu to, uz to nedaudz no citu skatu punktu paraudzīties. Nobeigumā atvainojos Čičestara kungam. Ja mums nav varbūt izdevies atbildēt uz visiem viņa rakstiski uzdotiem jautājumiem, darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbildi jūs pēc iespējas drīzāk saņemtu. Un vēl nobeigumā. Mēs saprotam bažas, kas ir bijušas pamatā priekšlikumam paplašināt elektronisko komunikācijas pakalpojumu aptvērumu. Tas ir jautājums saistībā ar vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, ko mēs uzsvērām arī savā paziņojumā septembrī. Tomēr jāsaka, ka tas um, nav tāds, nu, nav tā, ka mēs varam vienkārši mainīt definīcijas un viss ir kārtībā. Uh, Tādēļ jāsaka, diemžēl šos grozījumu priekšlikumus mēs nevarēsim atbildē, atbalstīt. Ceru, ka izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Jūsu atbildi bija patiešām ļoti izsmeļoša. Tagad došu vārdu mūsu referentei, lai viņa varētu rezumēt debatēs dzirdēto. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteica komentārus. Daži runāja visai ilgi, daži bija lakoniskāki, tika izteikti gan tādi vispārīgas dabas komentāri, gan arī ļoti precīzi. Bet visā visumā es sapratu, ka kolēģiem mans darbs ir paprātam. Un saprotu, ka varam rēķināties arī ar visai ātru vienošanos. Protams pēc tam, kad būsim priekšlikumu pilnībā izskatījuši parlamentā, ir jāpanāk progress. Un tas nāks par labu mūsu tautsājumniecības konkurētspējai, pilnveidojot digitālo tirgu. Negribu tagad iedziļināties detaļās par kādu no punktiem, bet vēlējos atgriezties pie pašas teiktā. Mums patiešām ir piedāvātas iespējas, un latiņa ir uzlikta augstu. Protams, mums ir jāsaprot, kādas intereses pārstāv atsevišķi sektori. Mēs bieži vien uh, dzirdam to, kā daudz ir nobažījušies, noraizējušies par konkrētām lietām, konkrētām detaļām, bet ņemot vērā ITRE rīkoto uzklausīšanu un iepriekšējās diskusijas, esmu pārliecināta, ka citās grupās arī ir bijušas diskusijas, bet paturot to visu prātā, Mēs diskutējām arī par regulējušiem aspektiem, par ietekmes izvērtējumu. Mēs, protams, diskutējot to vienmēr paturam prātā. Un jāsaka, ka šeit ir tā ir tāda starpdisciplināra joma, kas skar ļoti daudzus sektorus, kā teikos vai. Kolēģi, kas piedalījās sēdēs, var to tikai apstiprināt. Ir liela konverģence, saskaņotība starp uh, eh, instrumentiem, interesantiem. Uh, ņemot vērā daudzus sižetus, uh, jautājums, par kuriem runājam viesabonēšana, internets, bēreks, spektrs, nu, kādam uh, ir atšķirīgs jājām sirdziņš, bet īstenībā viedokļi ir visai saskaņot, un tas patiešām ir iedrošinoši. Kā teica Angēlika Nīblere, Jūs atsaucāties uz konkrētiem faktiem un. Mēs varam te runāt arī par citiem jautājumiem, par klimata pārmaiņām, tur ir runāts par enerģētiku, rūpniecību, eh, tas ir saistīts arī ar pamatbrīvībām un ja mēs runājam par uh, internetu, par um, eh, elektroniskiem sakariem, protams, ir atsevišķi sektori, kas uh, ļoti skaidri pauž savu viedokli vai nu no laikrakstos vai elektroniskajos sakaru līdzekļos. Bet uzskatu, ka dažādu grupu intereses un nostādnes īstenībā ir visai līdzīgas. Internets ir līdzīgs uh, dzīvei ārpus tā, tā tad ir virtuālā dzīve un reālā dzīve, un tās vērtības, kas ir sastopams internetā, ir atrodams arī ārpus tā. Tas vienkārši tiek uh, atspoguļot citā kontekstā, pateicoties tehnoloģiju izmantošanai. Tas ir tāds kā mikrokosmos, ekosistēma ar saviem noteikumiem. Internets eh, vienkārši atspoguļo sabiedrības sasniegums vairāk gadu garumā. Mēs jau um, neesam um, atteikušies no savām vērtībām tikai tādēļ, ka tagad ir pieejams internets. Fuera de internet, ien internet. Cilvēki ir līdztiesīgi gan internetā, gan ārpus tā, gan uzņēmēji, gan privātpersonas, un es uzskatu, ka. Tām ir jābūt mūsu galvenajām paradigmām. Un, protams, ir jāveic pielāgošanās pasākumi un domāju, ka tieši tādu pozīciju mums vajadzētu aizstāvēt. Un te nevajag būt kaut kādiem ierobežojumiem. Ir jābūt atvērtiem. Un tā arī jāturpina rīkoties. Godīgi sakot, man šķiet, ka komisijas priekšlikums ir labi pārdomāts, tur ir tāda atklāta vīzija un tur ir runāts par brīvas, demokrātiskas sabiedrības un tirgus ekonomikas vērtībām. Ja runājam par atvērto internetu. komisijas um, dokumentā tas ir ļoti strikti noteikts un tā ir tāda ļoti pārdomāta pozīcija. Mums ir iespējas vienoties, protams, ir vēl uh, jāprecizē daudzi aspekti īpašie pakalpojumi, citas sistēmas infrastruktūra, atvērtais internets. Ja mēs to neprecizēsim tieši šodien, tad uh, kādā vēlākā brīdī, protams, tas viss ir vēl jāapspriež, bet mums nevajadzētu lēmums pieņemt pārsteidzīgi. Un Jāsaka, tas, ko mēs darīsim vēlāk, protams, būs pārkārtots mūsu šobrīd pieņemtajiem lēmumiem. Internet pakalpojumi, vienošanās, ko darīt, ko nē, tas viss vēl ir uh, jāprecizē. Īstenībā komisijas darbs jau tagad tiek atspoguļots. Uh, likumdošanas tekstā, kam ir saistošs raksturs. Manuprāt, mums galu galā ir jāvienojas un jāsniedz savus ārstāvus kopīgajā darbā. Es lūgtu noslēgumā vēl pateikties uh, visiem, kas man palīdzēja. Sekretariātam Tas bija milzīgs atspaids man, un man vienkārši pat uh, trūkst vārdu, lai uh, viņiem pateiktos. Darbs norisinājās visaugstākajā profesionālā līmenī, un gribēju viņiem par to vēlreiz pateikt paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad uzklausījām visus runātājus. Balsošana ir paredzēta 24. februārī Strasbūrā. Gribēju pateikties Pilāra Del Kastiljo kundzei, ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas izteicās. Nākamais darba kārtības punkts ir diskusijas ar Lašlo Ištvānu Ignēcī, kas ir Berek biroja administratīvā vadītā kandidāts. Es jūs lūgtu ieņemt vietu šeit augšā. Designato per l'importante ruolo di Ištvāns Ignēcī. ir iecelts par kandidātu un saskaņā ar procedūru pirms stāšanās amatā viņam ir uh, jāierodas uz diskusijām Eiropas parlamentā. Tagad uzstāsies Ignēcīkungs, un tad uh, kolēģi varēs viņam uzdot jautājumus. Un Ignēcīkungs atbildēs uz tiem. Es jūs uh, sirsnīgi sveicu, sveicu arī ar um, iecelšanu kandidāta statusā, un Gribu teikt, ka mēs komitejā, protams, arī uzmanīgi sakojam Berek darbam. Un tagad došu jums vārdu, lūdzu. Thank you very much for the floor, Madam Chair. Uh, honorable members of... Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Esmu patiešām ļoti pagodināts, ka drīkstēju ierasties uh, pie jums uz diskusijām kā administratīvā vadītāja kandidāts Bereka birojām. Gribētu savu ievadrunu sadalīt divās daļās. Pirmām kārtām gribu nedaudz pastāstīt par sevi. Direi brevemente di eh, predisporvi a uscire. Kolēģi, tie, kas dodas prom no zāles, dariet to lūdzu naski un pietiekam klusītēm, lai mēs vienkārši varētu atjaunot mieru un kārtību sanāksmi zālē. Lūdzu, tagad jūs varat atkal runāt. Paldies! Tātad sākumā daži vārdi par eh, manu personību, un tad es pastāstīšu, kādēļ es pieteicos uz šo darbu, kādēļ man šī vakance šķīta pievilcīga. Tātad daži vārdi par mani, par to, kāda ir man pieredze un eh, eh, kādas augstskolas esmu beidzis. Es nāku no Ungārijas, piedzīmu netālu no Tīsas upes, eh, Ungārijas ziemeļa eh, austrumos esmu laimīgi precējies, man ir divi bērni, meita eh, iet. Drawing, painting. Our son is all... Vidusskolā viņa ir ļoti talantīga, viņa piedalās arī teātra pulciņos, un otra meita strādā Uh, studēja matemātiku, mākslīgo inteliģenci, to sauc par zināšanu inženieriju, nu kaut kas ļoti, ļoti interesants. Un mums ir arī vairāki suņi. Nu, tas tā tad par manu personību. Sure. Uh, by education. Uh. Esmu mācījies par tehnisko inženieri, esmu strādājis arī vadības vadošos amatos un pēc tam gribēju tomēr arī savas teorētiskās zināšanas papildināt, devos atpakaļ uz universitātes, atkal sāku studēt un ieguvu biznesa administrēšanas grādu un es studēju arī valsts tātad studēju sabiedriskās attiecības un es strādāju arī vairākās valsts iestādēs un telekomunikāciju jomā savu karjeru sāku 90. gadu sākumā. Tā bija privatizācijas un uh, digitalizācijas ēra un bija patiešām uh, ļoti e, interesants laiks, ka šīs izmaiņas notika. Un bija arī interesanti vērot, uh, kā uzvedās jaunpienācēji. Es pats uh, kļuvu arī par uh, izpildirektoru vietējā telekomunikāciju uzņēmumā. Un, uh, tur strādāja pēc uh, tirgus konsolidācijas, kas notika arī citās valstīs. Aptuveni 12 gadus nostrādāju privātajā sektorā un gandrīz 10 gadus uh, strādāju vadošos amatos. Un es visai labi iepazinos ar to, kādiem mehānismiem ir pakļauts tirgus, un es arī um, iemācījos uh, saprast, uh, investoru domāšanu, vē, domāšanas veidu un arī um, apzināties, ko tad pilsoņi sagaida no IKT. Un ir interesanti strādāt sabiedrības labā un uh, privātajā sektorā tas patiešām ir iespējams, bet es gribēju atkal kaut ko mainīt, kļuvu par ierēdni, kļuvu par uh, IKT regulējumu nodaļas uh, vadītāju atbildīgajā ministrijā un šo gada laikā Es vēl labāk iemācījos pazīt drēbi, es tā tad eh, iemācījos eh, nevien domāt kā politiķis, do, saprast, eh, kādas lēmumus viņi pieņem, ar kādiem izaicinājumiem viņiem ir jācīnās, un jāsaka, ka dalība valstīs arī, piemēram, ierēdniecības aparātu pārvaldīšanā nav pārāk lielas atšķirības. Tālāk mēģināju iet vēl tālāk, Ungārija kļuva par prezidējušo valsti Eiropas Savienībā 2011. gadā, bija gatavs jauniem izaicinājumiem, un es arī strādāju pie prezidentūras sagatavošanas, tas bija ārkārtīgi saistoši, un es arī padomē varēju vadīt tam um, attiecīgās darba grupas prezidentūras laikā. Briselē es vēl labāk iepazinu Eiropas Savienības institūciju darbību, skatījos, kā notiek likumdošanas pieņemšana jau to vēroju no 2005. gada, un tad es varēju arī pats savām acīm pārliecināties, kā direktīvas regulējums ietekmē šo tirgu, un jūs, protams, daudzas no šīm regulām jau arī zinat no galvas. Tagad eh, daži vārdi, kādēļ es vēlējos kļūt par administratīvo vadītāju Berek birojā. Es eh, aizsūtīju pieteikumu vēstuli, eh, darba uz šo darba vietu, tādēļ, ka uzskatu, ka mana pieredze profesionālajā ziņā ir m, mm, pietiekama laba, lai atbilst šīm prasībām. Esmu nogājis garu profesionālo ceļu un domāju, ka Berek arī ietekmē lietas Eiropas līmenī un administratīvais vadītājs. Tas ir ļoti Dažnīgs nosaukums tajā jau ir uh, ietverta šī uh, darba jēga, tātad vadītājs ir uh, atbildīgs par resursu lietpratīgu izmantošanu, un otras puses viņš arī tā kā kalpo sabiedrībai, un tas sasaucas ar manām personiskajām īpašībām. Viņš kalpo sabiedrībai, lai sasniegtu galveno mērķi, proti regulējušā ietvara ieviešana attiecīgajā jomā un Bereka uzdevumi, protams, ļoti labi ir atrunāti regulā. Ir izveidots Bereka birojs, lai šī aģentūra savas. Uh, savu darbu varētu izdarīt pēc iespējas labāk. Un, protams, jūs kā līdz likumdevēji arī vēl nākotnē pieņemsiet likumdošanu, kas tieši attiecas uz Bereka darbu, kaut vai runājot par telekomunikāciju paketi, un ar prieku raugos, ka jūs aizvien vairāk savā darbā rēķināties ar Bereka klātbūtni, jo, protams, tas ir ļoti svarīgi. Un eh, noslēgumā gribu pateikt, ka kā administratīvā vadītāja amata kandidāts, es darīšu visu, uh, lai biroja darbs norisinātos pēc iespējas efektīvāk un gludāk, un liels paldies, ka uzaicināt mani uz diskusiju. Paldies! Lei, signor Ignesi, per questa presentazione. Paldies Ignācijai kungam par to, ka iepazīstināja mums ar sevi. un ieskicēja tos uzdevumus, kas ir saistīti ar šo pienākumu pildīšanu. Šis Dekastaļo Vērs kundze Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsarētājs kundze. Esmu interesēti uzklausīt šo kandidātu administratīvā vadītāja amatam Berek birojā. ja jūsu kandidatūra tiks apstiprināta, tad eh, tā būs jums ļoti laba iespēja. Mēs zinām, ka jums ir pieredze šai jomā, jūs eh, varētu uzsākt pildīt savus pienākumus ļoti sensitīvā laikā, ne tikai telekomunikācijas vienotajam tirgum, bet arī citos jautājumos, kur ir iesaistīts Berek. Tas, protams, bija galvenais jautājums mūsu komiteja ir visnotaļ atbalstījusi Berek lomas konsolidāciju. Un tas ir tādēļ, ka mēs atzinīgi un pozitīvi vērtējam Berek paveikto ļoti īsā laika posmā, turpinot pildīt savus pienākumus pēc Bereka regulas pieņemšanas 2009. gadā. Vispārējā izpratne ir tāda, ka Berek ir pienākumi ne tikai šobrīd, kas arī tiek ļoti pozitīvi pildīti, bet arī, ka Berek pildīs arī turpmāk jaunus uzdevumus, piemēram, koordinēs jomas, kas saistīts ar elektronisko komunikāciju un IKT nozaru kopumā. Manuprāt, jums ir ļoti piemērots profils šim amatam, tas lielā mērā sakrīt ar tiem pienākumiem, kas jums būtu jāuzņemās, Berek, un jūsu profesionālā pieredze manuprāt, ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Mēs ceram, ka tad, kad jūs tiksiet apstiprināts šajā matā, mēs varēsim arī tikties ar jums, kad jūs jau ieņemsiet šo amatu un apspriest ar mums vairākas jomas, kurās Berek ir īpaša loma. Un kā tas arī izriet no eh, mūsu iepriekšējām debatēm, ja jūs dzirdējāt tās. Es nedomāju, ka man vēl kaut kas vairāk būtu jāsaka. Esat sveicināti šeit komitejā. Paldies! Paldies! Kastiljo kundzei sociāldemokrāta vārdā Edita Hercog. Jā, nu šī izskatās, ka šī ir mana diena. Manuprāt, es desmito reizi jau runāju šeit itra komitejā, bet šoreiz tas ir ļoti labs iemesls, kāpēc es vēlējos palikt šeit un noteikti piedalīties šajās diskusijās. Es vēlētos eh, pāris vārdus pateikt par Ignēciju kungu un par Bereku kā tādu. Es pazīstu Laslo, cik jau ilgi biju šeit parlamentā, mēs ieradāmies šeit kopā pr praktiski vienlaicīgi. Tas daudz ko liecina par viņu kvalitāti, ka tādā sašķeltā valstī kā Ungārija viņš ir saņēmis ik viena atbalstu. Es nevarētu atrast eh, daudz jautājumu, kur Ungārijas sociālas partija un konservatīvo partija spētu vienoties, bet šeit mēs runājam tiešām par profesionālo kvalitāti, par politisko iesaistīšanos, kas šobrīd ir bijusi ļoti pozitīva valsts viedokļa. Pēdējo piecu gadu laikā telekomunikācijas pakets laikā, Ungārijas prezidentūras laikā un arī pēc tam Laslo tiešām bija cilvēks, pie kura cilvēki varēja vērsties un saņemt vienmēr kompetentu atbildi. Un tāda ir reakcija uh, no jebkura Ungārijas uzņēmuma, ar kuras esmu runājusi. Un, protams, ka parlamentā mēs uzdodam sarežģītu jautājumu. Šī nav pirmā uzklausīšana, kur mēs organizējam, bet šeit mums tiešām ir uh, uzticība, ko mēs vēlamies paust, un tas ir svarīgi. Otrakārt, es vēlētos e, kaut vai minūti atvēlēt Berek kā tādu apspriešanai. Berek mēs apspriedām e, iepriekšējā darba kārtības punktu kontekstā. Protams, ka katra aģentūra, iestāde kā Berek e, var atrast daudz joms, kur uh, nepieciešams uzlabot. Budžeta kontrolas komitejā, kur es arī strādāju, es biju ēnu referente par aģentūrām daudzkārt. Un vēlos kolēģiem vispirms sacīt, ka katra aģentūra savas darbības pirmajos piecos gados saskarās ar lieliem izaicinājumiem, jo parlaments apstiprina pienākumus, bet nepietiekami detalizēti padomu izvēlas atrašanās vietu, bet eh, tas vēl nav viss sagatavots. Bieži vien birojas ir, bet cilvēku nav, vai arī ir cilvēki, bet nav biroja telpas. Nu, varbūt dažādi. Aģentūru līdzinē pieredze rāda, ka mums ir aptuveni 16 šāds līdzīgas aģentūras. Tas ir uh, Tāpat kā bērni slimo ar līdzīgām slimībām pirmajos piecos gados. Kāpēc uzskatu, ir svarīgi to pieminēt? Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nemainītu atkal un atkal šo organizāciju uzdevumus pirmajos piecos gados pārāk daudz, lai nav tā, ka viņi nespēja darboties pilnībā, jo vēl nav pilnībā formulēts viss, kas viņiem jādara, vai daudz kas ir iespējams uzlabots. Un beidzot jautājums Ignēcija kungam kādā veidā viņš e, plāno sadarboties ar citām līdzīgām iestādēm un nacionālajiem regulātoriem, tā lai mēs e, netērētu laiku ar nepie... nevajadzīgiem pasākumiem un reorganizācijām, kāda varētu būt uzlabojumi. Manuprāt, uzlabojumiem ir jābūt tādiem, kas vērsti uz to, lai Eiropas iedzīvotājs saņemtu labākus pakalpojumus, labāk digitālo pieeju visā Eiropā. Un visam Berek ir jāatbalsta šī ideja. Manuprāt, parlaments būs ļoti atvērts. Šī noteikti nav jūsu pēdējā vizīte Igneci kunga šeit, cerams. Mēs sagaidām jūsu atgriešanos atkal, kad jums būs kas sakāms. Mēs jūs labprāt uzklausīsim vēlreiz. Uh, Veiksmi jums, un man tiešām prieks, ka kāds, kurš tiešām pārzina tirgu, zina gan esošos operators, gan jaunienācējus, ir atvērts savā domāšanā, ir labāk, labāks ir savās darbībās nekā tikai mārketingā. Es domāju, ka jūs esat pareizai izvēl šim amatam. Paldies! Paldies, Edīt. Tošnovska kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos pievienoties saviem kolēģiem un sacīt, ka es ar lielu prieku atzīmēju, ka Igneci kungs ir izvirzīts šim amatam, Viņam ir laba pieredze privātā sektorā. Viņš labi pārzina šīs nozars darbību. Daudziem no mums varbūt eh, šīs lietas no attāluma izskatās diezgan vienkārši, bet eh, realitāte tas varētu būt ļoti sarežģīti apvienot visu šīs lomas, eh, saglabāt kontaktu ar nacionālajiem regulātoriem un citām iesaistītajām pusēm šajā ietvarā. Es vēlētu novēlēt viņam veiksmi, gan, kā jau tas tika sacīts, telekomunikāciju sektorā, kur, kurš ir ļoti dinamisks, strauji attīstās un spēt sekot visām izmaiņām. Tas, protams, ir liels izaicinājums, un mēs bieži vien atpaliekam ar likumdošanu tas ir saistīts ar to, ka šie jautājumi ir ļoti sarežģīti un laika ziņā ir grūti turēt līdzi lielam pārmaiņu tempam šajā nozarē. Man ir jautājums, pavisam vienkārši. Kāds ir jūsu skatījums uz sadarbību ar nacionālajiem regulātoriem? Tā kā šī nozara ļoti dinamiska Un es zinu, ka daudzās valstīs ir atšķirīgi skatījumi uz to, kādai jābūt šai regulātoru darbībai. Līdz ar to sadarbība ar regulātoriem noteikti nebūs vienkārša. Un vēl viens novēlējums. Es ceru, ka jūs ļoti sekmīgi strādāsiet savā amatā un IKT tehnoloģijas ļoti strauji attīstās. Man tiešām prieks, ka kāds ar jūsu pieredzi ir Eh, nominēts šim amatam. Paldies un veiksmi jums! Un paldies, saka priekšsarētāji, Anders Dotars kundze. Lūdzu, paldies priekšsarētāji! Es arī vēlos sveikt eh, Rūpniecības komitejai Gnaciju kungu un apsveikt eh, to, ka viņš tiek izvirzīts šim amatam. Jūs kā izpildu direktors Berek noteikti risināsiet eh, neatrisināts jautājums telekomunikācijas likumdošanas jomā arī 2002. gada eh, direktīva nr. 58, par kur atbildība dalību valstīs ir sadalīts ar datu aizsardzības iestādēm un nacionālajiem regulātoriem telekomunikāciju jomā. Darbojoties Eiropas parlamentā, esmu uzzinājusi, ka kaut arī koordinācija un sadarbība starp datu aizsardzības iestādēm attiecībā uz šo direktīvu uh, starp dalību valstīm eh, darbojas diezgan labi, bet koordinācijas starp nacionālām regulatoru iestādēm ir daudz sliktāka. Un, kaut arī ir labs dialogs ar Berek un komisiju attiecībā uz eh, pienākumiem, kas ir jāpilda nacionālajiem regulātoriem, tad mans jautājums līdz ar to ir, kā jūs kā izpildirektors varētu veicināt labāku koordināciju un sadarbību starp nacionālajiem regulātoriem, lai nodrošinātu to, ka uh, Eiropas eh, tiesība akti tiek eh, atbilstīgi īstenoti Eiropas iedzīvotāju labā. Un vai šī pienākuma ietvaros jūs būtu gatavi arī eh, tikt galā ar sarežģījumiem, ko mēs sagaidām no datu aizsardzības regulējumu tiesību aktiem. Vismaz manā valstī Zviedrijā mēs te redzam zināmas problēmas saistībā ar datu aizsardzību un telekomunikācijas jomas attīstību. Paldies! priekšsēdētāji. Tā kā vairāk komentāru nav, es domāju, mēs dosim iespēju Igneci kungam atbildēt uz komentāriem un jautājum, jautājumiem, kas tika uzdot viņam. Paldies! Paldies par atbalstu un pozitīvajiem vārdiem. Tas bija ļoti patīkam tos dzirdēt no jums. Es eh, redzu, ka jūs ļoti pozitīvi vērtējat Berek līdzinējo darbu. Tātad to, ko Berek paveicis pēdējos pāris gadu laikā, to es saprotu e, no komentāriem šodien un TSM pakets. Tāpat arī vērtējot Berek biroju darbu pagājušajā gadā. Tiešām patīkam to dzirdēt, es to uztvēršu kā pozitīvu ziņu Eh, par ko informēt kolēģis Berek birojā, attiecībā uz jautājumiem, kurus es eh, saņēmu. Tošanovs kunga jautājums un Andrs Dotars kundas jautājumi ir savā ziņā līdzīgi par sadarbību, kā veicināt sadarbību un koordināciju starp regulātoriem. Jums taisnība, norādot, ka Berek birojas ir īpaša aģentūra, starp Eiropas Savienības aģentūrām. Tās galvenais uzdevums, profesionālais uzdevums ir koordinēt eh, nacionālo regulātoru darbu un bereki kā biroja loma ir veicināt šo ekspertu grupu darbu. Nodrošināt, eh, lai šīs ekspertu grupas varētu bez aizķeršanās strādāt pie atšķirīgiem tematiem un tas viss notika ļoti efektīvi. Tā tad tas, tā ir pamat ideja biroja funkcionēšanai. Protams, e, regulā ir uzskaitīt visu pienākumu, viena direktīva arī atbi, e, pieminēja Andrs Dotars kundze. Bet, ko es varu jums apsolīt un apņemties, ir tas, ka uh, Bereka turpinās koncentrēties uz koordinēšanas mehānismu izstrādi, uz esošo mehānismu uzlabošanu. Jūs varat redzēt mājaslapā, kā notiek apmaiņa ar dokumentiem, kā notiek apmaiņa ar labāko praksi, kā tas tiek koordinēts. To noteikti arī turpināsim, īstenojot visus elementus, kas ir pienākums sarakstā. Tālāk jautājums no Hercogs kundzes par to, kā sadarboties, uzlabojot eh, sadarbības efektivitāti ar citām eh, aģentūrām. Atbildi ir līdzīga, tā kā Berek ļoti labi darbojas eh, labākās prakses apmaiņā. Es domāju, ka mēs varam izmantot šo funkciju, lai apmainītos ar labāko praksi arī ar citām aģentūrām. Uh, par to, kā paši sevi organizēt efektīvā veidā, jāskatās, ko mēs varam mācīties no citām aģentūrām, kas ir jau pārvarējušos pieminētos bērnības gadus. Un tad mēs varētu apmainīties ar informāciju un atbalstu. Un visbeidzot, vēlos pateikties jums par to, ka devāt iespēju man būt šeit par atbalstu, ko es jūtu pret Bereka biroju, un varu apsolīt, ja būs kādi apspriežami jautājumi, būšu atvērts tam, un paldies jums! Mi associo a questo applauso. La... Jā, es tad vēlētos pievienoties šiem apsveikumiem, saka priekšsarētāji. Mēs varam tikai atbalstīt šos atzinīgos vārdus jūsu virzienā. Mēs ceram, ka šī procedūra nostādīsies veiksmīgi un cerams, ka tiksimies pavisam drīz jau. Vēl palicis viens punkts eh, mūsu darbkārtībā, tas būs ļoti īss. Kā jūs zinat, NV komiteja ir atsūtījusi gala redakciju ar eh, backloading pasākumiem, kas jau tika apspriesti vairāk kārt mūsu komitejas locekļi, balstoties uz spēkā esošajām procedūrām, tika lūgti līdz 24. janvārim izteikt jebkādus iebildumus, kādiem varētu būt par šo jautājumu saņēmām iebildumus no astoņiem komitejas locekļiem un aizvietotājiem, un mūs lūdza organizēt balsošanu komitejā rītdien par šiem iebildumiem. Šodien mēs varam organizēt sagatavošanas debatas šai balsošanai rītdien. Tām būs jānotiek ļoti ātri, viena, divas minūtes maksimums katrai grupai. Sāksim ar kolēģiem, kas skaidros, kas tie ir par uh, grozījumiem un iebildumiem. Jordans kundze vispirms, pēc tam arī citiem būs iespējams paust savu viedokli. Un tad arī noslēgsim mūsu diskusiju. Un rītdien būs balsošana. Lūdzu, Jordans kundze. Like not, uh... Paldies, es vēlētos. Uh, pirmkārt informēt, ka neesmu viena no parakstītiem. Šeit ir deviņi deputāti, kas ir parakstījuši šo priekšlikumu, un viņi lūdzu man prezentēt uh, savu nostājas tikai nolasīšu. Pasākums, uh, kas samazinātu uh, kvotas, kas paredzēts izsolīt uh, nākamajā periodā, 14, 16 gadam neatbilst mērķim samazināt iepriekš noteiktu emisiju apjomu. ETS pilda savus e, mērķus, jo Eiropas Savienība par 20% līdz 2020. gadu beigām būs samazinājusi izmēšu apjomu. Pamata instruments tika izstrādāts tā, lai ar attiecīgā instrumenta palīdzību bez intervences būtu iespējams sasniegt nosprostos mērķus, lai nebūtu nepieciešams mākslīgi ietekmēt cenu vai samazināt kvotu apjomu. Līdz ar to ierosinātais pasākums iet tālāk nekā tas, kas ir nepieciešams, lai kā mērķis. Es pati neparakstīju šo, bet pilnībā piekrītu šim iebildumam. Šeit ir vairāk kā deviņi deputāti līdz ar to atbalstījuši to. Bez tām es vēl vēlētos sacīt, ka uh, ātri pārskatīju 2013. gada klimata pārmaiņu politikas e, priekšlikumu no komisijas un balstoties uz šo priekšlikumu, esmu vēl vairāk pārliecināta, ka mums ir jāiesniedz iebildumi. Jo komisija dara to pašu, ko tās pašas kļūdas, kā 13. gada priekšlikumam, un to viņi taisās arī turpmāk turpināt. Paldies! Jā, priekšsēdētāji saka, es atvainojos, piesakot, ka jūs esat parakstījusi šos iebildumus. Es sapratu, ka jūs atbalstat to pat, ja neesat parakstījusi. Neredz, ka kāds vēlas sociāldemokrātu vārdā izteikties, došu vārdu Fionai Holai, kas no Aldas puses parakstīja šo dokumentu. Paldies priekšsarētāji. Manuprāt, ir svarīgi koncentrēties uz to, um, kas tiek mēģināts panākt ar šo deleģēto aktu. Šis nav tas brīdis, kad cilvēki, kuriem nepatika pats priekšlikums par backloading izmantošanu, mēģināt apturēt to. Mums jau bija debats par backloading, mums bija pirmais priekšlikums par šo jautājumu, bija otrais priekšlikums, kur bija vienošanās ar 27 dalību valstīm un apstiprināja parlamentē ar ļoti lielu vairākumu ar otro piegājienu. Es nedomāju, ka tas ir atbilstīgs veids. Es, protams, e, cienu kolēģu viedokli, bet tas nav pareizais veids, kā apturēt tiesību aktu, deleģēto tiesību aktu. Tikai tāpēc, ka jums nepatīk kaut kas e, par e, nepatīk komisijas priekšlikumā 2030. gadam. Vienīgais īstais iemesls varētu būt, ja šis priekšlikums iet tālāk nekā tās eh, tie ietvari, kur eh, komisijai ir tiesības rīkoties, ja komisija ir pārsniegusi savus pilnvars. Un tas nekādā gadījumā neatbilst patiesībai. Šis ir skaidrs politiskais signāls no padomes un parlamenta, ka tas, ko komisija šobrīd dara, ir īsteno pasākumus, kas atbilst tam, ko prasa šāds politisks lēmums. Kaut arī saprot, ka cilvēkiem varbūt uh, liekas, ka ir nepieciešams politiski rīkoties šādi, jo viņiem nepatīk pati ideja, bet tas nav pamatots veids, kā mēs varam iebilst pret šo priekšlikumu. Paldies! Paldies Fionai! Ruiedz Mandurēv kundze. Muchas gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka viss šīs debats par backloading ir jau reiz notikušas. Līdzīgi kā iepriekšējā runātāja, mēs tam piekrītam, mēs jau balstojām par to, mēs atbalstījām to. Es nedomāju, ka šis ir pareizais brīdis, kad atsākt šīs debatas. Tas tāds kā par sētas durvīm atvērt pieeju šīm debatēm atkal. Mans ierosinājums ir noraidīt šos iebildumus Un tā kā mēs noteikti balsosim rītdien pret un būsim konsekventi savā pieejā. Un sociāldemokrāti ir skaidri pret tālāk Čičesterkungs. Paldies priekšsarētē. Mēs arī būsim konsekventi uh, savā iepriekšējā nostājā. Es parakstīju šo priekšlikumu. Es atbalstu to. Es atbalstu arī pamatojumu, kuru uh, nocitēja Jordāns kundze, un papildināšu, šis ir nesamērīgs pasākums, kas nav nepieciešams. Kārtējo reizi komisija nāk klājā ar risinājumu problēmai, kura nepastāv, vai arī šajā, šajā gadījumā, kur tas nav nepieciešams, jo, domāju, viņi paši atzīst, ka mēs šobrīd esam pareizo progresu sasnieguši un izpildīsim mērķi 2020. gadam, Es, protams, neredzu, kāpēc mēs nevarētu e, vēlreiz diskutēt. Demokrātijā ir atļauts nepiekrist vairākumam. Es domāju, ka šeit viss piekritīs tam. Pat Holskundze tam piekritīs, pat, pat ņemot vērā uh, to, ka vairākums pastāv. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Čičester kungam. Vienmēr labs humors. Paldies. Nākamā runātāja Hibners kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jau no paša sākuma jūtu, ka iejaukšanās ETS sistēmā nav laba ideja. Es domāju, ka šobrīd mēs esam tuvu tam brīdim, kad tiek atbalstīts backloading, bet situācija nav laba. Tas nemainīs situāciju nozars sektoriem, tas drīzāk radīs traucējums. Tā ir daudz sektori, kas aiziet no tirgus. Paskaroties cementu ražošanu, tabaks nu, uzņēmumiem, viņi pāriet uz citām valstīm - Baltkrieviju, Ukrainu, ārpus Eiropas Savienības. Nevajadzētu tik ambiciozi to skatīties. Mēs ieviesām backloading, uh, apzinājāmies, ka bija vairākums, kas to atbalstīja, bet mums rūpīgi jāpadomā, ko mēs mēģinām sasniegt ar šo. Mēs nevēlamies izjaukt visu sistēmu. Šeit nav jautājums par to, ka mēs neturamies pie solījuma, mēs redzam, ka sistēma nedarbojas kā plānots, tai ir nepieciešamas izmaiņas, varbūt arī tālajošas izmaiņas, nevis tikai pieslīpēšana šur un tur. Bet paskaroties uz šo deleģēto aktu, es neredzu, ka tas kaut ko pozitīvu e, sasniegt. Tas varētu pat radīt vairāk e, traucējums nozarē nekā līdz šim tie ir bijuši. Priekšsarētāji, paldies! Ļāvām izteikt komentārus pat ja tas pilnībā neatbilst procedūrai, bet labāk uzklausīt vairāk viedokļu nekā noteikts. Komisija, vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu, vārds Eiropas komisija. Pie tam ļoti īsi jau. Paldies, ja es izteikšos īsi. Daudz jau ir diskutēts par šo jautājumu, gan parlamentā, gan padomē. Kā jau citos sacīja, komisijas īstenošanas pilnvaras ir precizēts eh, un parlaments pozitīvi balsoja par normatīvo skaidrojumu attiecībā uz komisijas lomu. Tas notika vēl pagājušajā mēnesī tikai. Kā jau tik sacīts, Eiropas parlaments un padome var iebilst eh, pret šādu pasākumu apstiprināšanu tikai tad, ja komisijas eh, piešķirtās pilnvars pārsniedz to, kas uh, Eh, ir noteikts primārajā tiesība aktā, bet mēs redzam, ka eh, mēs uzskatām, ka ETS sistēma darbojas sekmīgi, tā ir samazinājusi izmešus, bet direktīvas mērķis pirmajā pielikumā ir skaidri noteikts. Runa ir par rentablu izmešu samazināšanu. Atcaucoties uz ilgtermiņu posmu arī tālāk par 2020. gadu, līdz ar to mēs uh, Uzskatām, ka šeit nav juridiski pamatot iemeslu iebilst pret šo tiesību aktu, un pēc būtības mēs uzskatām, ka backloading pasākumi ir nepieciešami, jo ekonomikas e, operatoriem pieņemot ieguldījumu lēmums, tur, kur cena ir pārāk zema un pārāk liela piedāvājuma dēļ, pastāv bažas, ka cēnu signāls īsti neatspūguļo tās izmaksas, kas saistās ar klimatu pārmaiņām ilgtermiņā. Līdz ar to nozare uh, varētu nonākt situācijā, kas e, varētu būt slikta tālākai nozars konkurētspējai. Paldies! Jā, paldies! Es domāju, ka visiem ir bijusi iespēja izteikties. E, balsošana notiks rīt. Līdz ar to beidzās komitejas sanāksmes darbs, bet 130 būs koordinātors sanāksme, kur vadīs Rodas kungs. Paldies un tiekamies rītdien uz balsošanu.